Jūs visus šeit redzēt, komisāru tāpat. Sāksim darbu. Un pirmais darba kārtības jautājums ir jautājums, uz kuru jāatbilst mutiski - diskriminācija kastas dēļ. Un tā ir attīstības komiteja, kas šo jautājumu tad attiecīgi ir arī iesniegusi. Un vispirms došu uh, mūsu referentei Evai Žalī. Un jums, referents kundze, 5 minūtes. Lūdzu. Monsieur le Président, Madame. Priekšsēdētāji kungs, gudiet augstā pārstāve, kolēģi. Apartīts. Tas ir termins, kurš runā par uh, um, diskriminācijām un asimilācijām, kāds 2000 ko 2006. gadā izmantoja uh, Indijas ministrs Sings, lai runātu par tās atsviem neaizskaramajiem savās, savā valstī, par spīti šiem šokējošiem paziņojumiem, par spīti tām, ka Indijas konstitūcijā ir liekta neaizskaramība. Uh, Par spīti pieņemtajiem lēmumiem 260 miljoni cilvēki. Uh, sievietes, vīrieši katru dienu uh, cieši no um, vārdarbības uh, katru dienu. No 2001. līdz 2005. gadam trī, katru dienu trīs sievietes šādai tika uh, izvarots katru dienu. Tas ir uh, noziegums, kas katru dienu notiek ik pēc 18 minūtēm. Pat ja Indija un Pakistāna ir parakstījusi pasaules cilvēktiesību deklarāciju, miljoniem pilsoņu nevar izmantot savus tiesības un brīvības tikai tādēļ, uh, kā viņi ir piedzimuši attiecīgā kastā. Mans vadītā komiteja vēlas vēlreiz skatīt šo jautājumu, ka uh, diskriminācija kastas dēļ, tas ir cilvēciski nepieņemami. Uh, Tas ir pretrunā ar starptautiskām tiesībām, cilvēktiesību jomā. Tas ir arī struktūrāls, nopietnas nabadzības un nevienlīdzības faktors. Šim aparteidam ir ļoti smagas sociāla-ekonomiskās sekas. Viņam nav piekļuva darba vietām, nevar iegādāties zemi, viņi tiek izslēgti no veselības aprūpas un izglītības sistēmas. Šie cilvēki Tiem ne, netiek pa, palīdzēts, viņiem nepalīdz uh, tiesības sargājušās iestādes un tam līdzīgi. Tikai 10% uh, alīdz sievietes saņem izglītību. Šādā situācijā ļoti grūti izkļūt no nabadzības uh, aburtā loka. Un arī Indijas straujā attīstība nesamazina šo diskrimināciju gluži pretēji. Uh, Ehm, šī atšķirības starp kastām ievērojami ir palielinājusies kopš 90. gadiem. Tas norāda uz attīstības politikas neveiksmi. Bieži vien politikā vienkārši tiek ignorēta šī po politika. valstis ir pieņēmušas arī pozitīvās diskriminācijas likumus, taču tie ir visai relatīvi veiksmīgi. Ir uh, Eiropas līmenī vairāk jāuzstāj uz nepieciešamību atzīt diskrimināciju kastas dēļ, ka tā ir īpaša um, diskriminācija kas notiek reliģiskā un kultūras kontekstā. Mēs runājam par ļoti konkrētām definētām grupām. Uh, Un tas, šis jautājums ir jāņem vērā arī Eiropas attīstības politikā. Un uh, attīstība ir jāstiprina. Arī um, ārlietu un attīstības politika uh, ietveros ir jāizvērtē šo grupu um, aizsardzība arī nolīgums slēgšanā, bet ir arī nepieciešams uh, atrunāt īpašas klauzulas, uh, lai cīnītos pret diskrimināciju kastas dēļ. Arī nesenie notikumi Bangladešā mums vairs neļauj mums, Eiropiešiem, uh, izlikties, ka mēs neko neredzam. Eiropas uzņēmumi tieši vai netieši piedalās cilvēku um, izmantošanā. Un to mēs nevaram uh, paciest un pieņemt. Politiskās dialogs, komerc uh, uh, sārunas un divpusējie sāmīti, starptautiskās sanāksmes. Uh, Visas iespējas ir jāizmanto Eiropas Savienībai, lai veicinātu kopīgas iniciatīvas, kuru mērķis ir izskaust uh, diskrimināciju kastas dēļ. Noslēgumā vēlos minēt, kāda ir mūsu atbildība aizsargāt diskriminēto iedzīvotāju tiesības arī šeit Eiropā Es jums runāju par eh, dalību diasporu Eiropā. Diskriminācijai nav robežu. Runāšu arī par uh, Romu uh, situāciju, kur arī cieši no diskriminācijas un tiek izslēgti no sociāla ekonomiskās dzīves un Eiropas Savienībai trešajām valstīm ir jāuzsāk konstruktīvas atklātas sarunas, lai pieliktu punktu visa veida diskriminācijām, kas ir bremzējošs faktors at attīstībai. Paldies! Paldies, paldies Žalī kundze, saka priekšsādātājs. Un tagad dosim vārdu komisārai Malmstrēms kundzei, lai viņa uz šo motisko jautājumu, kas uzdodas attīstības komitejas vārdā, tiktu atbildēts. Lūdzu! Labrīt, dāmas un kungi! Gribu teikt paldies Evai Žulī par to, ka viņš šo jautājumu ir uzdevusi, un līdz ar to es augstās pārstāvas vārdā varu apspriest šo ārkārtīgi ļoti svarīgo tematu, kas saistīts ar diskrimināciju kastas dēļ vairākās sabiedrībās. Mēs esam apņemības pilni cīnīties pret jebkādu veidu diskriminācijas formām. Cīņa pret diskrimināciju pilnīgi noteikti ir augsta prioritāte mūsu cilvēktiesību aizsardzības strateģiskajā ietvarā un rīcības plānā demokrātija un cilvēktiesībai. Un, protams, šī diskriminācija ir daļa no mūsu cīņas. Mēs izmantojam šam mērķim vairākus uh, instrumentus, divpusējs dialogs, ES finansiālo atbalstu, lai atbalstītu sabiedrību un organizācijas. Uh, kastu diskriminācija ir jautājums, kas regulāri iekļauts cilvēktiesību dialogā un mūsu kontaktos ar cilvēktiesību aizsargātājiem. Tas attiecas uz tām valstīm, kur, protams, tas īpaši aktuāli - Indija, Nepāla, Bangladeša, Pakistāna, bet arī Mauritānija es sniedzu palīdzību, lai vērstos pret šo kastu diskrimināciju un tās radītajām sekām ar vairākiem instrumentiem, tostarp Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu palīdzību šis instruments un tā stratēģijas dokuments, kas izstrādāts 2011. gadam līdz 2013. gadam, ietver pilnīgi skaidrs atsaucas uz kastu diskrimināciju, ļaujot man jums dot piemēru. Indijā, piemēram, šāda diskriminācija tiek uzskatīta par, ļoti, par vis, visam pārējošu cilvēktiesību problēmu. Daudzās, eh, prie, daudzos priekšlikumos par to arī runāts. Es ir veltījis 4 miljonus projektiem, kas vērst diskriminācijas apkarošanai un lai apkarot vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Turklāt mēs arī īstenojam daudzšķaitņainu pieeju, īstenojot cilvēktiesību aizsardzības un pievēršotas arī ekonomiski sociālajiem aspektiem. Esam uh, snieguši atbalstību, atbalstu tādām iniciatīvām, kas veicina piekļuvu izglītībai, veicina minoritāšu tiesības, sieviešu tiesības un darba ņēmēja tiesības. Bangladešā es finansēju vairākus projektus, kas vērt uz nabadzības samazināšanu un uz visvairāk riskam pakļauto grupu tiesību aizsargāšanu. Šād, e, es tāpat arī finansēju projektus, kas veicina piekļuvi tiesām tiem, kas krīt par upuru šādai kasu diskriminācijai. Šai kontekstā Eiropas komisija veltīja 30 miljonus eiro projektiem Bangladešā un Pakistānā, kuru mērķis bija uzlabot piekļuvi tiesām un, šo ties, un uzlabot šo tiesu darbību vietējā mērogā. Kas attiec uz humāno palīdzību, gribu uzsvērt, ka tā vienmēr tiek sniegta bez jebkādas diskriminācijas, pievēršot uzmanību tām grupām, kam palīdzību vajadzīga vajadzīg visvairāk. Nu, tā, piemēram, Dienvidaustrumāzijā es sniedzu humāno palīdzību, arī tā tostarp pilnīgi visām kastām un visiem, eh, visām grupām. Daudzpusējā līmenī esam ļoti aktīvi darbojušies ANO, esam devuši savu ieguldījumu bijušajā, bijušās eh, apakškomitejas eh, cilvēktiesību jomā darbā. Tāpat arī esam uh, devuši ieguldījumu ziņojumu izstrādāšanai par šiem ziņojumiem ANO igadējā ziņojumā godātie deputāti, secinājumā var teikt, lūko, kastu diskriminācija Eiropas Savienībai ir augsti, augstā līmenī līmenī prioritāšu sarakstā. Un tā pilnīgi noteikti ir daļa no mūsu stratēģijas, kad runājam par visu veidu diskrimināciju apkarošanu. Mūsu rokās ir vairāki instrumenti, eh, divpusējie dialoga, ES finanšas atbalsts, atbalsts eh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, izmantojam tos elastīgi un katrai valstī atšķirīgā un piemērotā veidā, tā lai tas būtu visefektīvāk. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Cecīlija, jums! Es ļoti labi zinu, ka esat apņemības pilna mm, cīnīties pret šo briesmīgo parādību. Un tagad dosim vārdu mm, runātājiem, kas izteiksies grupu vārdā. Pirmām kārtām tautas partijas vārdā uz divām minūtēm izteiksies Svensson kungs lūdzu. Tā, ka talman. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Diktatūras ir tieši tās, kas vēlas apspiest sabiedrību, bet valstis, demokrātiskās valstis, nu, ja tās to dara, tas ir absolūti nepieņemama. Un šis jautājums ir jārisina katru reizi, kad tas aktualizējās. Es nepiekrītu īsti tiem, kuri apgalvo, ka tas ir kaut kas tāds, kas bieži tiek uh, pārunāts šī diskriminācija kasta dēļ, ka valstīm to iekšienē ir sabiedrības daļas, kuras tiek uzskatīts par neaizskaramam. Kā Žalī kundze teica, mēs runājam par pusi no Eiropas Savienības iedzīvotāju skaita, ja mēs salīdzinām. Līdz ar to nav nekas tāds, kas, kas var izskaidrot šādu uzvedību. Mums jānodrošina, lai šī uzvedība mainītos. Ja mēs vēlamies runāt par tirzniecības attiecībām vai jebkādām citām attiecībām, šis jautājums ir jārisina. Uzskatu, ka tas ir absolūti nepieņemami, ja sievietes un bērni principā tiek ieslēgti tādā kā krātiņā, no kura netiek ārā. Priekšsēdētāji, man tiešām prieks, ka šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā, bet neļausim tam visam palikt tikai ceturtdienas rīta diskusijās Eiropas parlamentā. Mums šie jautājumi ir jārisina tālāk. Šīs valstis ir parakstījušās ANO hartās par reliģijas brīvību, vārdu brīvību un citām brīvībām, bet viņi pieviļ paši savus tautu kastu sistēma ir jautājums, kas mums ir skaidri jānorāda kā nepieņemams. Priekšsarētēm mums jādara viss iespējamais, lai ļautu demokratiskām vērtībām, cilvēku tiesībām pārvērt šādas diskriminācijas. Paldies, Svensson kungs! Tagad sociālistu vārdā Maiklam Kašmanam vārds divas minūtes priekšsarētāji tiešām prieks jūs redzēt priekšsarētāji krēslā, kad apspriežam šādas jautājumas. Es vēlētos pievienoties eh, tam, ko sacīja Žolī kundze un Svensson kungs. Absolūti ir skaidrs, ka nav vietas diskriminācijai, kas dēļ mūsu sadarbības valstīs. Un, un komisārs kundze, es zinu, ka jūs to domājat nopietni. Uh, visu, visu, ko jūs sakat, bet man tomēr jāsacina, ka mēs nesasniedzam mērķi. Ja mēs e, visu šo darbu veicam, un mums ir visi šie instrumenti, bet 220 miljonu e, cilvēki tiek diskriminēti tikai tāpēc, ka viņi pārstāv citu kastu, un tas nav pieņemā. Mana grupa uzstāja, lai visos mūsu ārējās e, asociācijas līgumos un tirdzniecības līgumos būtu negrozāma nediskriminācijas klauzula un nepieļautu diskrimināciju kasu dēļ, jo godīgi sakot, tad, kad mēs pērkam kreklus, kas taisīt Bangladešā, mēs pērkam lietas no Pakistānas un Indijas, mēs spiežam nabadzībā šos cilvēkus. Šos cilvēkus ir īpaši tos, eh, kas tiek diskriminēti, un mēs pastiprinam to, mēs pavainam viņu situāciju ar katru starptautisko līgumu, kuru parakstam meitenes, sievietes, kas ir verdzībā tikai tāpēc, ka viņas ir nepieskaramas, kā kāds to saka, un piedara pie citas kastas. Mūsu sasaukuma beigās man ir tiešām lepnums, ka visas grupas ir sanākuši kopā, lai pateiktu, nē, tas nevar turpināties. Bet es vēlos teikt sabiedrībai, mums ir ES pilsoņiem, mums ir jāskatās, kur mēs pērkam savas preces, savas zeķes, savas, eh, savus uzvalkus, ja šīs eh, valstis neievēro cilvēktiesību standarts un diskriminē balsoties uz kastu, tad mums ir jāveic boikots, nevis jāturpina tirdzniecība. Paldies, Maikl! Tālāk liberāļu vārdā divas minūtes Donska kungam. priekšsarētāja kungs, komisārs kundze. Diskriminācija kasta dēļ ir viens no lielākajiem paradoksiem 21. gadsimtā pasaulē kļūstot mazākai cilvēktiesības kļūst universāls, nevis nacionāls jautājums. Simtiem miljonu nespēja saņemt pat vispamata vispieņemamākas eh, cilvēku tiesības. Un mēs ne, nevaram eh, pieļaut šādu diskrimināciju kastas dēļ, balstoties kaut kādiem eh, vienpusēji pasludinātiem principiem. Tas tā nav problēma tikai vienā valstī, Indijā. Tas ir izplatīts globāls jau, fenomens, un mums skaidri jāiekļauj mūsu centienos visā pasaulē risināt šo situāciju. Šāda diskriminācija kas dēļ ir jāiekļauj tādās citos diskrimināciju veidos un jācīnās pret to, lai kāda veida diskriminācija tā arī būtu. Šodienas diskusija mūsu rezolūcija ir nozīmīgs solis pareizajā virzienā, bet vēl daudz kas ir jādara, lai nodrošinātu, ka 260 miljoni cilvēku, kas pasaulē cieši no šīs problēmas, var dzīvot, ar, saglabājot savu cieņu un godu un izbaudīt cilvēku tiesības. Es aicinātu sistemātiskā veidā visos līmeņos visās cilvēktiesību stratēģijās, dialogos ar partneru valstīm un cilvēktiesību padomē ANO iekļau šo jautājumu. Es aicinātu kolēģus atbalstīt šo rezolūciju, kas balstās uz vērtībām, kas ir mūsu eh, Eiropas eh, cilvēktiesību vērtībām. Lielas paldies, kolēģi! Un tālāk zaļo grupas vārdā pusotru minūte Džīnai Lambertai. Paldies, priekšsādātāji! Mirklīt, jā, jā. Es runāju arī kā dalītu solidaritātes tīkla vadītāja Lielbritānijā un delegācijas vadītāja attiecībām ar Dienvidāziju, kurā ietvertas virkne valstis, kas tiek skartas šajā kontekstā. Protams, gribu atbalstīt savu kolēģi teikto un piekrist tam, ka ir jāvēršas pret kastu diskrimināciju. Nevienam nevajadzētu mainīt pārliecību tikai tāpēc, lai viņš tiktu pieņemts sabiedrībā, neviens nedrīkstētu tikt piespiests uh, dzert, saindēt, piesārņot ūdeni tikai tāpēc, ka viņš pieder kaut kādai zemākai kastai. Nevienu nedrīkstētu liekt izmantot viņu talantus un zināšanas. Un īpaši šonadēļ, kad svinam starptautisko meiteņu dienu, tas ir īpaši svarīgi atcerēties arī dalītu sievietes un meitenes. Mēs redzam, ka uh, Eiropas Savienības projekti tiek īstenot šajās valstīs, kas jau ir panākuši ļoti daudz, bet tieši kā jau tika teikts, ja vien to netu, neturpinam un ja ne, ne ar šādu veidu palīdzību neīstenojam kultura, kulturālo paradigmu maiņu, tad mēs pilnīgi noteikti nevarēsim panākt pietiekami. Mums nepieciešams, lai šīs tiesības būtu paredzētas ne tik vien konstitūcijās, bet lai tās parādītos arī tiesību aktu īstenošanā. Un te mums jāskatās arī pašiem uz savām dalībvalstīm. Lielbritānija nesen kasu diskrimināciju iestrādāja savā prediskriminācijas likumdošanā, bet redzam, ka ir arī tādas apzinātas vēlmes, piemēram, no iekšlietu ministra puses, vērsties pret šā, šo izmaiņu īstenošanu dzīvē. Tas mums jāpatur prātā un jāskatās arī pašiem uz savām dalībvalstīm tajā brīdī, kad īstenojam kaut kādas vērtības starptautiskā mērogā. Paldies Lamberts kundzei, saka priekšādātājs. Un visbeidzot, Maikls Gustafsons izteiksies apvienoto kreiso grupas vārdā. Un mēs visi ļoti labi zinām, ka viņš ļoti efektīvi darbojas kā sieviešu tiesību komitejas priekšsādātājs. Lūdzu, divas minūtes jums. Lielisks ievadvārdi saka Gustavson kungs. Liels paldies priekšsādātājiem! Paldies jums, komisārs Kundze, tāpat. Pēc visiem šiem lieliskajiem vārdiem, ko teica kolēģi, ir ļoti grūti nākt klajā ar kaut ko jaunu un oriģinālu. Tas man jāsaka no paša sākuma. Bet ir viens aspekts, kam gribētu pievērties šai kontekstam, ko skat par ļoti svarīgu un kas aktuāls daudzām valstīm. Tad, kad runājam par dalītu sievietēm un to, ka tās tiek pakļautas uh, diskriminācijai, tad jāsaka, tās veido 60% no visām sievietēm Indijā un pret viņām diskriminācija ir trīskārša, tāpēc, ka viņas ir sievietes, tāpēc, ka viņas ir uh, nabadzīgas un tāpēc, ka viņas ir dali, piedara dalītu kastē. Viņam turklāt ar, viņu bērni netiek vispār reģistrēti reģistros, tas nozīmē, ka viņas aizsargāt ir ļoti grūti, viņas nerad tiek pakļauts prostitūcijai, cilvēku tirniecībai, bērni tiek uh, izdot piespiedu laulībās, pārdoti. Uh, Un tad, kad eh, pārkāpumi pret dalītiem tiek reģistrēti, tad jāsaka, policija izrāda savukārt ļoti vāju interesi un nesodāmība šai ziņā ir plaši izplatīta. Es domāju, Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm ir iespējams darīt daudz ko vairāk, kaut vai tikai runājot ar šīm valstīm, uzsākot dialogus ar tām. Uh, ir vajadzīgs, protams, programmas, kas eh, saistīts ar šiem jautājumiem. Es zinu, ka Malmstrēmas kundze ir apņēmības pilna un dara ļoti daudz ko, bet es uzskatu, ka varam darīt vēl vairāk. Varam sastrādāties ar tām organizācijām, kas darbojas pilsoniskajās sabiedrībās šajās valstīs. Tas ir ļoti svarīgi, svarīgi strādāt tieši ar sieviešu organizācijām, jo tieši šīm organizācijām ir visvairāk pieredze šajā jomā. Mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai pārliecinātos, ka diskriminācija kastas dēļ tiek izskausta pilnīgi visur, ik katrā katrā pasaules nostūrē. Liels paldies, saka priekšādātājs Maiklam Gustavsonam. Nu, tagad ir beiguši uzstāties runātāju grupu vārdā, un, nu, runās runātāji, kas uzstājas individuālā kārtā. Divas minūtes vispirms Gējam Mičelam lūdzu. Paldies, priekšādātāji, gribu pateikties Eh, Evai Žolī par to, ka viņa pievērsa mūsu visu uzmanību šim jautājumam par kasu diskrimināciju ar savu ziņojumu. Es domāju, ka viņa ir izdarījusi lielisku darbu eh, šim parlamentam, ļaujot vērst prožektoru gaismu uz šo briesmīgo parādību. Tāpat arī gribu atbalstīt tos komentārus, ko teica Maikls Kašmens. Mums ir jābūt daudz proaktīvākiem tad, kad pārliecināmies par to, ka tiek boikotēts, eh, boikotēti produkti, preces no tām valstīm, kas šādi izturs pret sieviet, sievietēm. Es augstu vērtēju ziņu ziņojumā iekļautās ziņas īpaši par to, e, vēstījumi īpaši par to, ka Eiropas Savienībai ir jāvērš pret kastu diskrimināciju kā vienu būtisku diskriminācijas formu, līdzīgi kā visas citas diskriminācijas formas tiek apkarotas, tad, ja tās pamatojas uz etnisko izcelsmi, dzimumu un tā tālāk un tā joprojām. Tāpat arī priecājos, ka sieviešu tiesību komitejas priekšādātājs Gustavsons pievērsās dalītu sieviešu liktenim. Tieši tās ir sievietes, kas tiek visvairāk uh, pakļauts dažādai seksuālai vardarbībai, seksuālai eksploatācijai. Viņas uh, cieš no tā visa uh, seksuāla vardarbība, viņas tiek pārdotas verdzībā, briesmi, viņam netiek nodrošināta pārtika. Tad mēs dzīvojam 21. gadsimtā, tas ir pilnīgi nepieļaujami. Un šādu kastu diskrimināciju jāatzīmē, gan tomēr netiec tikai un vienīgi uz Āziju. Runāju pavisam nesen Dublinā ar kādu jaunieti vārdā Roberts, viņš uh, bija atgriezies tikko no Āzijas, un viņš teica, ka arī Eiropā šāda veida tendences turpinās, un tāpēc es priecājos, ka šī lieta ir likta prožektoru gaismā, ka mēs varam tai pievērsties, un ka pāri visām partijām ir tāda plaša vienotība un atbalsts, ka ir jācīnās pret kastu diskrimināciju, un es domāju, ka pārāk ilgi šis jautājums ir ticis atstāts novārtā. Paldies Mičelkungam tālāk. Uz vienu minūti došu vārdu uh, Zitai Gurmai. Uh, Liels paldies, priekšētāji kungs, godētā komisārs kundz, kolēģi. Diskriminācija kastas dēļ ir uh, satraucoša realitāte, un tā tas jau, e, tas attiecas uz vairāk nekā 250 miljoniem uh, cilvēku pasaulē, un tas arī visizplatītākais cilvēktiesību pārkāpums. Uh, Sievietes un meitenes ir īpaši maz aizsargātas un tā, tiek pakļautas vardarbībai, diskriminācijai, tā skaitā arī seksuālai vardarbībai. Arī bērni uh, tiek uh, pārdot un seksuāli izmantoti par spīti likumiem Indijā un Nepālā, tomēr Dalitina reālā situācija ļoti sarežģīta un specifiski svādlīnijas ir publicējis ANO, lai varētu mazināt diskrimināciju. Es gribētu dzirdēt uh, no EADD, kā Eiropas Savienība varētu veicināt šo vadlīniju īstenošanu. Gribu uzsvērt, ka tas neatiec tikai uz Dienvidu uh, Āziju, uz valstīm. Uh, Daudz eh, ziņojumu norāda arī to, ka daži uzņēmumi, eh, kas nodarbina šīs sievietes, eh, ražo tātad apģērbus Rietumē Eiropā. Paldies! Un tagad vārds Benjona kungam minūte. Paldies! Šis mutiskais jautājums ir ļoti svarīgs. Šī nav pirmā reize, kad mēs par to runājam šeit Eiropas parlamentā. Šis jautājums par diskrimināciju kastas dēļ. Uh, Un, tiemžēl, diezgan vai tā arī būs, šī būs pēdējā reize. Es nedomāju, ka mēs varam pēkšņi mainīt situāciju. Ir jāatzīst, ka progress ir nepietiekams šajā jomā. Šeit mēs runājam par simtiem miljonu cilvēku, kas cieši no diskriminācijas katru dienu. Bangladešā, piemēram, diskriminācija kasas dēļ attiec gan uz hindu, muslimu iedzīvotājiem attiec arī uz muslimiem un uz budistiem. Pakistānā dalītiem ir ļoti maza piekļuve arī politiskai dzīve, viņi tur nevar līdzdarboties, un es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieņēmami. Daudz no šiem cilvēkiem arī ir reliģiskās minoritātes tajā pat laikā, tad, tad viņi tiek dubulti diskriminēti. Uh, Es neprasu komisijai, ne ADD, eh, tagad eh, eksportēt Eiropas sociālo modeli, kas varētu visiem derēt, bet kā liberāls es prasu, lai mēs eksportētu mūsu demokrātijas un cilvēktiesību vērtības. Nedomāju, ka šādā veidā mēs kaut kā ļoti imperialistiski uzvēstos. Paldies, tagad vārds Martīnai Andersonai minūte. Paldies, man ir prieks, ka šis jautājums tiek skatīts, un es nosodu šo diskrimināciju kastas dēļ pret, pret apmēram 260 miljoniem cilvēkam pasaulē, kas cieši no tātad šīs diskriminācijas kastas dēļ, kas sistēmas ir taisnīgas. Cilvēki zemākajā līmenī tiek uzskatīti, ka viņi ir netīri un uh, nevērtīgāk attiecībā uz citām uh, kastām. Ne, šie ne, neaizskaramie arī cilvēki tiek nodarbināti visnetīrākajos, sliktākajos darba apstākļos un dzīvo ārkārtīgi lielā nabadzībā bez šaubām ir arī nolīgumos ir jāatrunā klauzula par cīņu par diskrimināciju kastas dēļ visos uh, Eiropas Savienības slēpjos uh, nolīgumos asociācijas tirsniecības tam līdzīgi komisijai jāpieņem pasākumi, lai arī cīnītos par šādu diskrimināciju Eiropas Savienības robežos. Nevienu kopienu mēs nevaram uh, izslēgt no kvalitatīvas likumdošanas un cilvēktiesības, liels, uh, cilvēktiesību ievērošanas. Liels paldies! Paldies, Martīna! Un tagad divas minūtes Umen Roitens kundze, EPP. Lūdzu. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Ik stel... Paldies, priekšsēdētājiem. Jā, mēs šeit redzam, ka parlamentā ir absolūta vienprātība pār uh, eh, Evaželī kundzes uh, ziņojumu. Viņa ļoti labi arī norādīja uz to, cik šī problēma ir svarīga. Priekšsēdētāji, kad mēs runājām par diskrimināciju kastas dēļ, mēs runājām par personu grupu, kas uh, Uh, savas um, piedzimšanas dēļ ir arī uh, nolēmti uh, uz visu dzīvi ļoti sliktai situācijai un cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs esam par vienlīdzīgām tiesībām visiem, par ticību brīvību, reliģiju brīvību un attīstību Mēs esam pret to, ka šīs diskriminācijas dēļ cilvēki tiek nolemti nabadzībai. Šeit mēs runājam par 260 miljoniem cilvēku pasaulē, kas cieši no diskriminācijas kastas dēļ. Šī diskriminācija, kas ir tik uh, cieši iesakņojusies uh, sabiedrībās, kur tā ir novērojama, pat par spīti pieņemtai likumdošanai, praksē mēs redzam, kā valda nesodāmība. Uh, šie likumi vienkārši netiek piemēroti. Tādējādi šī diskriminācija kastas dēļ joprojām uh, notiek. Kā teica arī kolēģi, jāizmanto visi, nepieciešam, e, visi nepieciešamie rīki, lai varētu cīnīties par to. Esmu jau uzdevušai sakarā arī vairākus jautājumus Eiropas ārējās darbības dienestam Mums ir jāsadā vairāk ar mūsu vēstniecībām, pārstāvniecībām šajās valstīs, lai informētu par uh, to, kas notiek. Un ar uh, dažādu projektu starpniecību, lai mēs varētu efektīvāk cīnīties par diskrimināciju kasas dēļ. Priekšsēdāji kungs, domāju, mūsu nolīgumos ar šīm valstīm ir jāiet tālāk par dialogu par cilvēku tiesībām. Es tiešām vēlos, lai Eiropas ārējās darbības dienests Uh, arī uh, minēts savās, savā mājas lapā, kāds progress tiek panākts uh, cīņā pret šo diskrimināciju, kāda notiek darbs ar iestādēm. Paldies! Liels paldies, Rija! Tagad Vārčernieski kungam koncertīvo reformas grupas vārdā. Bet Es viņu gan neredzu šeit zālē, vai izteikties tagad, bet, nu, viņš zālē nav, tādēļ mēs tūlīt pāriesim pie brīvā mikrofona. Vai cilvēki? Šons Kelijs, lūdzu. Jā, paldies. Ir ļoti svarīgi šodien par to runāt. Vismaz cik astas dēļ jo īpaši runājot par tehnoloģiju attīstību. Lai mēs varētu izplatīt arī uh, cilvēktiesību vērtības. Un varbūt tas izdosies ātrāk nekā līdz šim. Visi sievietes vīrieši ir uh, piedzimuši vienlīdzīgi, bet daži izskatās ir vienlīdzīgāk nekā citi. Uh, Tāda ir diskriminācija, kas ir novērojama gandrīz visās valstīs, bet, diemžēl, diskriminācijas kastes dēļ valstīs bija uh, cilvēki piedzīvīs ne, piedzīvīs nevienlīdzīgi, tādi viņi paliek līdz savai nāvē, un tas ir nepieņemami, un var arī pilnībā piekrist uh, Mičelkungs sacītajam, un arī uh, attīstības jomā ir panākts ļoti daudz pēdējo gadu laikā, un eh, varbūt arī tas ir jāatrunā attīstības, attīstības palīdzībā, jāatrunā tieši šīs cīpra diskriminācija. Paldies! Tagad vārds Paul Merī kungam. Thank you, President. Paldies, priekšsādātāji. Ja jūs netiekat uzskatīts par cilvēku, tad cilvēktiesības jums netiek piemērotas un Bangladešā un daudz kur citur. Eh, nu, tā tas ir, tā ir izteikusies viņa aktīvisti. Un te mēs runājam par problēmu, ar ko sastopas 260 miljonu cilvēku. Tie stāsti, ko mēs dzirdam no šiem cilvēkiem, ir vienkārši šausminoši, izvarošanas, policijas ignorēšana attiecībā uz upuriem, bērnu, vardarbība pret bērniem, vardarbīgu uzbrukumu tikai tāpēc, ka ka viņi pastāv faktiski. Tiešām šie, sirdi, šie stāsti burtiski šausmina mūs visus, bet, protams, ka kas tu diskriminācija neatiec tikai un vienīgi uz Āziju, arī Lielbritānijā valdība šobrīd bezkaunīgā veidā cenšas bloķēt uh, Eh, tiesību aktu paplašināšanu, lai tur iestrādātu normas pret kastu diskrimināciju. Lielākā daļā valsts šā diskriminācija ir nelegāla, tas tomēr nenozīmē, ka nenotiek tiesību pārkāpumu, jo projām ikdienas realitāte ir visas šīs vardarbības pazemošana, izvarošanas un tā tālāk. Uh, bet šādā veidā paceļot balsi pret kastu diskrimināciju, mēs tomēr varam kaut ko darīt. Mums ir visiem solidāri apvienoti jāstājas pretim šai diskriminācijai un eh, jāpārliecinās, ka šī, ša, tas aiziet vēstures māslēnē. Paldies Paulam, Paulam Mērfrijam. un nevaru gan tomēr atturēties, nesakot pat arī kādu pāris vārdus šai kontekstā, saka priekšsēdētājs. Delegācija no attīstības komitejas nepat atgriezās no ANO, kur notika samits par tūkstošgadus attīstības mērķiem. Mičelo kungs bija tur, Kašman kungs tāpat um, bija šajā delegācijā, un man jāsaka, ka es neatminos, ka šī tēma būtu tikusi uzsvērta ANO. Varbūt tā kā runātāja teica, viņa neviens nevēlējās eh, nu, aizvainot lielāko demokrātiju pasaulē runājot par šo jautājumu. Bet mums ir jārēģē. Tā vien šķiet, ka pasaules sabiedrība šķiet ir vēlas tā mazliet noklusēt šo jautājumt tā pastumt to maliņā, bet tas ir pilnīgi netaisnīgi, to nedrīkst darīt. Un es priecājos, ka mēs par to izsakāmies. Es biju arī viens no dažiem, kas apmeklē šo samitu un ļoti labi apzinos, ka tam netika pievērsta vajadzīga uzmanība. Komisārs kundze, tagad jums vārds un iespēja noslēgt šīs debats lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Nu, šķiet, šī aplaus bija domāta jums, priekšādātāji. Paldies deputātiem par šī jautājuma iz, pa, pacelšanu. Es piekrītu, ka tas ir jautājums, kas skar ļoti daudz, 260 miljonus visā pasaulē. Uh, Nu, mēs zinām, ka tas ir briesmīgi un šāda diskriminācija nevar pieņemt. Mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai ne tik vien veicinātu informāciju, bet arī cīnītos pret to. Tā kā jūs jau teicāt, zināms, progress ir gūts. Piemēram, Indijā valdība ir izveidojusi tādu režīmu, kas eh, paredz apliecinošu darbību kastām, lai tām tik nodrošinātu politiska pārstāvība, turklāt tikt veicināt piekļuvi izglītībai un nodarbinātībai valsts dienestos. Eh, Nepālā savukārt pieņems prediskriminācijas tiesību akts, kas tika pieņemts 2011. gadā un tiek īstenots šobrīd. Tāpēc progress ir, bet, protams, ka darīt var vēl daudz vairāk. Un pašreizējā mūsu rīcībā esošie instrumenti ir jāizmanto maksimāli efektīvi. Tieši tā kā jau teicu savos ievadvārdos, tā lai mēs censtos atbalstīt šos visvairāk riskam pakļautos iedzīvotājs, un viņi ir jāpiemina cilvēktiesību dialogos ar šīm valstīm. Mēs turpināsim izdarīt spiedienu, veicinot pārmaiņas ar instrumentiem, kas kas ir mūsu rīcībā. Tāpat arī, kā jūs zinat, publicēja migadēju ziņojumu par ES strateģiskā ietvaru un rīcības plāna īstenošanu cilvēku tiesību ietvaros, un kastu diskriminācija ir daļa no šī ziņojuma. Un tas katrā ziņā iepriekšējos ziņojumos parādās, un tie ir jums pieejami. Uh, Nu, protams, ka šī dziļi iesakņojusies diskriminācija un attieksme jau nevar mainīties pāris nedēļu laikā, tam ir vajadzīgs laiks. Un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi veicināt informētību ne tikai tajās valstīs, bet arī šeit Eiropā. Un tāpēc gribu teikt paldies Eiropas parlamentam par šo ziņojumu. Paldies, Žalī kundze, un paldies par šo visaptvarošo politisko atbalstu no visām grupām, kas, un jūs visi cenšaties pārliecināties, ka šie tik bieži aizmirstie cilvēki tomēr tiek pieminēti par viņiem atceramies un cenšamies viņiem palīdzēt cīnoties par diskrimināciju, kas tiek pret viņiem vērsta. Jūs varat rēķināties ar komisiju un augsto pārstāvi eh, tajā, ka pilnīgi noteikti turpināsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai pret šo diskrimināciju cīnītos. Paldies, komisārs, kundzei saka priekšādātājs. Esam saņēmuši arī rezolūcijas projektu no attīstības komitejas. Un ar to arī debatas par šo tēmu.